Eh, tā, tālāk izplatīja propagandu. Un eh, jāteic, ka vislabākās idejas var novest pie visļaunākajiem rezultātiem. Mēģinot cīnīties pret eh, viltus informāciju, nevajadzētu mēģināt izveidot kā Žorža Orvela romānā patiesības ministriju. 2019. gadā ir liels kārdinājums tiem, kas atbalsta globalizāciju, mm, kuriem ir pietiekamas finanses, mēģināt atbalstīt mm, to, ko viņi sauc par populistiem un viņu popularitātes pieaugumu. Cenzūru jau no nu kopš seniem laikiem izmanto visi totalitārie režīmi. Un uh, ir šī ideja par to, ka ir jāierobežo tie, kas domā citādi. Uh, Un arī pat šeit tika izmantot sanitārais kordons, lai atbīdītu malā e, tos, kas bija pret šo ideoloģiju. Tomēr mēs turpināsim savu cīņu atbilstīgi tautu e, dziļākajām vēlmēm, kuras mēs respektējam. Paldies! Šķiet, ka. Uh, e, zilās e, kārtītes jautājumi vēl parādās, bet es lūdzu tiešām tos neizteikt. Nākamā ir Vila Dabas kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Kā jūs zināt, tad es pārstāvu Vox, kas ir pret ārvalstu iejaukšanos mūsu valstī. Uh, Mēs, protams, ticam eh, nāciju un dalību valstu suverenitātei, un es priecājos par to, ka eh, šeit ir arī eh, citas grupas, kas iestājas par suverenitāti un to uzskata par neaizskaramu. Kaut arī reizēm parādās arī pretējas vēsmas, Jo nu ir jārunā arī par valstu suverenitāti, jo mums nepatīk, ka uh, Krievija var iejauties vēlēšanās, bet tāpat mums nepatīk, ka Makarons vai 52 Francijas uh, asamblējas uh, deputāti var kritizēt to, kas notiek citās valstīs, kā Spānijām deputāti, mums netīk ārvalstu iejaukšanās, bet to nevar izmantot par pamatojumu, lai izveidotu Orvela piesaukto patiesības ministriju, kas noved pie tādām eh, supranacionālām institūcijām, kas tad lemj. Paldies! Jautājums par reglamentu. Oui, monsieur le président. Jā, priekšsādātāji, mēs šeit eh, debatējam par viltus ziņām, un jūs eh, nu pat novēr, no, teicāt, ka Brexit eh, partijas locekļi būs ID grupā, un ja runājam par viltus ziņām, tad lūdzu ievērosim paši to, lai tās neizplatītu. Viņi nebūs mūsu grupā, un, neva, un tāpēc te vajadzētu arī ņemt vērā zilās kartītes. Jā, bet priekšsēdētājs pieņem eh, lēmumu par zilajām kartēm, jo tas nav precīzāk noregulēts, un tāpēc arī es noraidīju. Eh, tagad eh, Lēners kungs nākamais lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Um, Paldies, priekšsādātāji. Tātad, priekšsēdētāji, brīvas vēlēšanas ir mūsu demokrātijas pamatā. Mums mm, tās ir jāsargā un jālolo, un tie, kas uzbrūk mūsu pamatiem, mums tiem ir jāstājas ar visu savu spēku pretī. Mums ir jābūt gataviem tādai nākotnē, kur mm, mūsu sociālās mijiedarbības arvien vairāk notiks tiešsaistē. saistē un ir arvien grūtāk nošķirt patieso no nepatiesā. Ja mēs neko nedarīsim, tad 2021. gadā cilvēki vairāk saņems viltus nekā patiesu informāciju, un tas ir milzu izaicinājums. Facebook un Twitter spēlē milzu lomu, viņiem būtu arī jāspēlē uh, liela loma. Šobrīd man nav sajūtas, ka sadarbība ar šiem diviem spēlētājiem notiek atbilstīgi. Te es domāju par to, kad mācījos skolā, jo tad arī varēja iet tik tālu, lai nestiktu sodīts, bet nu nedaudz pārkāpjot tomēr eh, normas. Nu, lūk, tamdēļ arī vēlos uzdot uzdot jautājumu, vai mums tomēr nevajadzētu vairāk sankciju paredzēt, ja vēlamies piespiest šos lielos uzņēmumus sadarboties, vai mums nevajadzētu kādu regulējumu, nevis pašregulējumu, kas ir šobrīd. Un te es vēršos pie jums, Kinga kungs. Vairākās dalību valstīs mēs domājam par likumiem, tie tiek arī pieņemti. Kā parūpēties par to saskaņotību, lai nav tā, ka ir 28 dažādi likumi 28 dažādās valstīs? Paldies! Jā, wir verstehen Sie. Mēs jūs saprotam. Jautājums bez mikrofona. Fraktion. Priekšsēdētājs pieņem lēmumu, vai zilā kārta tiek pieņemta vai nē, un otrkārt arī e, cilvēks, kuram tā tiek e, piedāvāta, viņam ir vispirms tas jāakceptē. Tas bija mans piemērs, saka priekšsēdētājs, un tagad vārds e, Ferreiras kundzei. Paldies, priekšsēdētāji Manipulācija ar sabiedrības eh, domu, eh, kad tiek izplatītas viltus ziņas sociālajos mm, mēdījos, ir viens no lielākajiem draudiem, kas uzglūn mūsu demokrātijai. Tas ir instruments, ko izmanto eh, nelabvēlīgi noskaņoti spēki, kas nereti atrodas ārvalstīs. Komisijas plāns pret dezinformāciju ir laba iniciatīva. Eh, tieši to pašu var teikt arī par eh, to, ka sociālo tīklu platformas tiek piespiestas izturēties atbildīgāk. Ir jāsniedz informācija atbilstīgi, jācīnās pret viltus ziņām. Uh, Mūsu reakcijai ir jābūt samērīgai ar izaicinājumu, un šeit, īpaši izmeklēšanas komitejā, ir jādomā par draudiem mūsu demokrātijai, un te arī tas arī tiek piedāvāts, un mēs balsosim par Kēlers kundze. E, e, paldies. Komisāra kungs, jūs pieminējāt, ka iepriekšējās vēlēšanās bija centieni destabilizēt iejaukšanos. Ja no valstu un nevalstu dalībnieku puses. Vairāki kolēģi par to runāja, un tas bija, eh, šie, tas bija bezprecedenta gadījuma. Un eh, jūs pieminējāt arī, ka bija eh, desmitiem tūkstošu viltus kontu, kas piedalījās dezinformācijas izplatīšanā. Uh, Jurovs kundze un Kinga kungs, 2018. gada septembrī jūs aizsākāt iniciatīvu kopā ar dalību valstīm, lai Eiropai piedāvātu instrumentus cīņai pret kibernoziedzību un dezinformāciju, bet ar to nebūs gana. Kas būs nākamie soļi, nākamās iniciatīvas, lai pastiprinātu stratēģiju, eh, nacionālo stratēģiju konverģenci? Kā pastiprināt eh, arī Eiropas eh, kiberdrošības aģentūras lomu un līdzekļus, lai izveidotu Eiropas vairogu. Mūsu grupa atbalsta to, lai tiktu izveidota Eiropas mm, demokrātijas aizsardzības aģentūru pret uzbrukumiem, vai jūs būtu gatavs atbalstīt šādu iniciatīvu? Paldies! Paldies eh, par darba kārtību jautājums ir. Ja priekšsēdētāji, es patiešām nevēlos atgriezties un apšaubīt eh, prerogatīvas, kāds ir priekšsēdētājiem, bet eh, jūs noraidījāt zilo kartiņu, tāpēc, ka eh, šis deputāte piederēja pie citas, ne tās politiskās grupas, bet mēs tieši arī šeit runājam par cīņu pret viltus ziņām. Es par šo jautājumu jau pateicu, ko par to domāju, un tāpēc e, e, tagad e, vairāk neatkārtošies. Varbūt arī, ka bija tomēr pārpratums, bet tagad turpināsim darba kārtību. Gregorovs kundze lūdzu. You, dear Chairman, dear Paldies, priekšsādātāji, kolēģi, dezinformācijas kampaņas, hibrīddraudi, informācijas karš, eh, modernais konflikts eh, izspēlējis jaunos eh, laukumos, un tagad ārvalstu spēki izmanto pret mums mm, mūsu sistēmas, un mums ir jāatveido at turēšanas instrumenti, bet mums ir jābūt arī lietas kursā par tiem pasākumiem, kas grauj mūsu demokrātisko sabiedrību pamatus. Brīvo runu nevar definēt komerciālie monopoli. Tā ir pārāk vērtīga, lai to noteiktu tikai interneta platformas. Uh, ir jācīnās pret eh, iejaukšanos vēlēšanās. Un ir eh, tādas tehnoloģijas, kas pieļauj paredzēt eh, izturēšanos tiešsaistē, apdraud brīvas vēlēšanas. Mums ir jāatjaunina sava likumdošana, lai a, pasargātu mūsu pilsoņus. Mm, centīsimies beidzot ieiet 21. gadsimtam. Paldies, un tagad Kristīna Andersona. Godātais priekšādātāja, godātie kolēģi, mēs runājam par Eiropas saimnības komisijas rīcības plānu, kā apkarot dezinformēšanu. Vai tas ir joks? Eiropas komisija vēlas cīnīties pret nepatiesām ziņām, kaut gan no tās tieši nāk nepatiesās ziņas brošūrā 60 iemesli par labu Eiropas Savienībai. 64 lapusēs ir aprakstīts, kādas priekšrocības dod Eiropas Savienība un eiro. 16. lapusē ir rakstīts, ka pateicoties Eiropas centrālās bankas monetārai politikai, Eiropas Savienība ir ietaupījusi 50 miljārdus eiro. Tā ir apzināta Eiropas tautu maldināšana, lai noklusētu to, ka īstenībā tā ir pilsoņu īpašuma atsavināšana. Un, ja komisijas prezidente savā darba programmā raksta kaut ko tādu, kā manai paudzei Eiropa nozīmēja miera, labklājības un vienotības solījumu un izmantojot kopienas valūtu mm, un brīvo pārvietošanos mēs esam īstenojuši šo sapni, tad tas nozīmē tikai vēl vienu kārtējo nepatieso ziņu. Mēs saņēmām tā vietā Eiropas Savienību birokrātisku trakomāju, kurā politiskā elite uh, neapstājoties pieņem jaunas likumus un norādes un vēlas visu regulēt. Mēs redzam, uh, Ja cilvēkiem pajautā, ko viņi par to visu domā, tad mēs saņemam arī atbildi, kā tas bija Francijā, Nīderlandē un Grieķijā. Un arī Briti ar savu referendumu parādīja, kā viņi vērtē Eiropas Savienību. Es sākšu jau šodien cīnīties. Anders. Andersonas kundze, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Mandela kungs atbild ir nē. Tagad Butikofer kungs pieteicās pirmais. par reglamentu Andersonas kundze tikko runātājs ir izslēdzis mikrofonu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Andersonas kundze tikko nosauca šo namu par birokrātisku trako māju. Tas ir apvainojums. Lūdzu, ierakstiet to protokolā un reaģējiet eh, tā, kā pienākas. Par to, ka jūs bijāt tik uzmanīgs. Uh, es tieši tā arī darīšu. Nākamais runātājs Veimersa kungs. Paldies, priekšēdētāji! Um, iejaukšanās demokrātijas procesos un vērtībās no ārzemēm ir jānovērtē negatīvi. Uh, negatīvu ietekmi izjūt arī Eiropas partijas, sevišķi tās, kas ir sociāldemokrātiskas ievirzes, piemēram, Ziemeļzviedrijā. Bet ļoti labi ir arī Eiropas Savienība izmanto nodokļu naudu, lai varētu regulēt, kā notiek Eiropas vēlēšanas. 350 miljoni uh, Uh, Zviedru kronu ir iztērēta, lai atbalstītu lobēšanu, un būtībā tas nozīmē, ka pie uh, urnām dodas federālisti, bet uh, bet tie, kas aizstāv nacionālas valstis, uh, Uh, net, nesaņem šo atbalstu. Nu, jābūt konsekventiem. Paldies, Sikorska kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Kopš manas pirmās uzstāšanās, šī ir pirmā uzstāšanās šajā uh, zālē, un es ļoti priecājos. Um, ka varu šeit runāt. Es pats arī izjūtu apdraudējumu, es saņēmu ēpastus, par kādiem runāja arī Podestas kungs ASV. Tā bija vesela kampaņa, un citus piemērus mēs jau dzirdējām šodien, kāda notika iejaukšanās iekšējā politikā Lielbritānijā, Francijā, Itālijā. Uh, ir iznākusi Šaģdukovska kunga grāmata, ļoti nozīmīga, un es gribētu aicināt um, ģenerālu prokuratūru izvērtēt, kā notiek iejaukšanās polijas politikā, ne tikai attiecībā uz to, ko vajadzētu darīt, bet arī no kā vajadzētu atturēties. Politisk plašsaziņas līdzekļu politizēšana nozīmē partiju vājināšanu un palielinās izredzes iespēdot vēlēšanu norisi. Mums ir jāuzlabo tradicionālo plašsaziņas līdzekļu um, no efektivitāte, jāstiprina arī Eiropas programma Radošā Eiropa un jāveic citi pasākumi. Paldies! Lūdzu, neizmantojiet šo tribīni tādiem uzsaukumiem. Um, nākamais runātājs Lopes Agilāra kungs. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Somijas prezidentūra nu, pirms desmit gadiem stājās spēkā Līsabonas līgums. Un, un ja tad mums būtu teikts, ka eh, par to būs prioritārās debats Eiropas parlamentā, kur runāsim par troļļiem, par būtiem, uh, un um, nevalstiskiem valstiskiem spēlētājiem, nevalstiskajiem, kas ir saistīti ar valsti Krievijas pus uh, gadījumā. Uh, kad ir runa par iekšanos demokrātiskajos uh, procesos, mēs nebūtu tam noticējuši, bet draudi ir reāli, un tur nav runa par kaut ko neitrālu, jo tiek veicināta ekstrēmistu, populistu diskursa izplatīšanās. Uh, Un eh, to nevar par zemu novērtēt, jo nav jau runa tikai par tām valstīm, kurās tie parādās, bet par visām valstīm tas skar, jo tur jāparedz adekvāti instrumenti. Tāpēc mēs prasām investīcijas, lai Eh, dzēstu viltus kontus, lai atrastu spēcīgu atbildi, kas pastiprina tiesisko Eiropu un lai notiek izmeklēšana un arī izdarīti secinājumi un lai mūs uzklausa rekomendāciju ziņā. Paldies! Paldies, Goetas kungs! Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi! Izpausmes brīvība ir eh, demokrātijas pīlārs, bet otra puse ir labi zināma. Tā ir dezinformācija, kas ir jaunus apmērus pieņēmusi interneta, sociālo mēdīju um, ziņā. Un mēs eh, zinām, ka lūk, ir šis eh, fenomena sākums, un par to ir jācīnās. Paldies komisijai, kas atsākuši cīņu, bet kā cīnīties ar uh, Um, kā mēs varam pārbaudīt informācijas uh, pareizību, neveidot saikni ar cenzūras institūciju. Un tad mēs kā uz olām staigājam uh, pa jēlām olām, un uh, lai mēs arī neskaram izpausmes vārda brīvību. Tieši šāds pats uzdevums mums tagad ir. Un um, mums likumdevējiem, tāpat arī žurnālistiem, es pats tāds esmu, uh, ir uzdevums mm, veidot tādu presi, kur saistības e, un arī precizitāte nevar, varēs pretoties destabilizācijas mēģinājumiem no ārpuses. Paldies! Paldies, Tardīno kundze! Paldies, priekšēdētāji! Mēs esam vienasprāts par to, ka aplamas ziņas dezinformācija rada risku. Tā var iespaidot nelabēlīgi pilsoņu rīcību vai arī rīcību vēlēšanās. Mēs redzam to arī šajā um, zālē. Šeit mēs dzirdējām pieminām uh, Krieviju. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem savos vērtējumos, jāaptver arī, cik lielas iespējas dod brīvs internets un komisijai, vēloties apkarot dezinformāciju, nevajadzētu kļūt par cenzoru. Tas jau ir redzams sociālajos medijos un vai Facebookam, piemēram, ka privātai firmai nav iespēja cenzēt to, ko eh, dara vai raksta cilvēki, neiejaucoties tajā personīgajā kontā. Paldies, Duriša Nikolsonovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Nav būtiski, kādu politisko grupu mēs pārstāvam. Mums visiem ir viens uzdevums - jāidentificē, kas ir uzbrucējs, kas izplata um, nepatiesu informāciju, kas rīko šīs kampaņas. Un mēs visi zinām, ka dezinformācijas kamp kampaņas nenāk ne no Marsa, ne Bolīvijas, ne Indijas. Mums ir jāturās pie faktiem. Uh, un tie nepārprotami rāda, ka tā ir Putina administrācija, kas ir aiz šiem uzbrukumiem. Ekspertu um, pētījumā par kiberuzbrukumiem 2016. gadā nu, bija noteikts, ka bija secināts, ka gan sociālie, tīkli, gan arī uh, valsts plašsaziņas līdzekļi tiek izmantoti, lai iejauktos, lai izplatītu fake news un iejauktos priekšvēlēšanu kampaņās. Tā ir Putina administrācija. Bilčika kungs. Paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Uh, uh, hibrīdkarš, dezinformācija, nepatiesas ziņas, tas viss apdraud demokrātiju, demokrātiskas institūcijas. Mums ir vajadzīgas brīvas, godīgas vēlēšanas, vēlēšanās, tāpat kā referendumiem ir jābūt tieši tādiem. Un izmantojot sociālo tīklu iespējas, internetā arī ir jābūt iespējam vērsties pret uh, hakeru uzbrukumiem. Piemēram, Austrijā nesen mēs pieredzējām šādu hakeru uzbrukumu, un mazas valstis ir īpaši apdraudētas. Un Austrijā mēs redzējām, ka nu, tik nodarīts liels ļaunums. Mazākas valstis, tām ir mazāk resursu, uh, tās nevar tik sekmīgi komunicēt ar milzīgām interneta platformām. Tāpēc, lai pasargātu demokrātiju visā Eiropā, mums ir vajadzīga sekmīga, efektīva politiska pieeja Eiropas līmenī, kā izmantot sociālos tīklus, lai vērstos pret nomelnošanas kampaņām. Un es priecājos, ka Somijas prezidentūra ir nolēmusi šim jautājumam pievērsties. Paldies! Paldies arī par to, ka ievērojāt jums atvēlēto laiku. Nākamais ir Rafaels Gluksmans. Monsieur... Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, jā, mūsu demokrātiskais dzīvesveids ir apdraudēts, bet eh, neba nu tie, kas mirsta vidusjūrā, to apdraud. Uh, Draudi nāk no spēkiem, kas iejaucas mūsu vēlēšanās un sabiedriskajās debatēs. Austrijas Strahe lieta, Salvīnī legas finansējums, Cambridge Analytica, Krievijas bankas un Nacionālā fronte. Visas šīs eh, lietas parāda um, šo vasaļa attiecības, kādas ir eh, Eiropas labējiem ar eh, Putina režīmu. Uh, Tās arī parāda mūsu demokrātisko sistēmu ievainojamību pret uh, ārvalstu iejaukšanos. Un tā vietā, lai cīnītos pret izdomātiem naidniekiem, kā migranti, cīnīsimies ar reālām problēmām. Tāpēc es jūs svinīgi aicinu uh, ka šī komiteja, kas ir veltīta iejaukšanās izvēlēšanai, uh, ir ļoti izmeklēšana ir ļoti svarīga, un tas no tā ir atkarīga mūsu demokrātija izdzīvošana. Neļausim, ka mums kāpj uz galvas. Paldies! Paldies, un tagad eh, Torvalds Nils lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, eh, godātais komisāri eh, King, Pirms e, ierašanās šeit man bija viedokļu atmiņa, apmaiņa ar Jēse Karo. E, tā bija Somijas žurnāliste, kura vērt e, vērtēja, kas īsti ir šīs te Krievijas adreses Savuškina iela 55 Sanktpēterburgā. Un viņa atklāja briesmīgas lietas jo tur bija troļu firma. Uh, un viņi eh, mēģināja uh, veikt tādas darbas, uh, kas nevienam nepatiktu. Un viņi šie te, uh, troļi mēģināja sagraut viņas personību. Uh, bet uh, viņai bija Viens jautājums par to, vai Interpols piešķir pietiekami līdzekļus, lai vērstos pret šiem noziegumiem, šāda veida noziegumiem. Paldies! Krasnodobskis tagad lūdzu, jums vārds. Paldies, dāmas un kungi. Es domāju, ka mēs visi varam būt vien valsts, e, vienisprātis, ka iejaukšanās e, vēlēšanu procesos Eiropas Savienībā izmantojot dezinformāciju rada nozīmīgu apdraudējumu demokrātijas procesiem, sašķeļ mūsu cilvēkus un uh, dalību valstu uh, suverenitāti apdraud. Uh, Mums eh, ir skaidrs, ka tas nav nejauši eh, un ka tiek pieminēta tikai viena eh, valsts, Krievija. Un tas attiecas varbūt ne tikai uz Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī Eiropas austrumu partnerības valstis ir upuri šajos te procesos. Um, Mm, protams, eh, viltus ziņas un eh, dezinformācija eh, rodas no citiem darboņiem, nevis no valstīm, bet gan arī no dalību valstīm, kas arī mēģina iejaukties procesos citās valstīs. Tāpat kā mēs redzam arī tos, kuri vēršas pret konspirācijas teoriju, viņi redz Putina troļļus itin visur un paskatot, paskatoties uz nepatīkamiem rezultātiem. Un tagad eh, Paulo Rančēls lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Jā, es ap, apsveicu eh, prezidentu un eh, komisiju, gribētu teikt vienu lietu. Tas, kas mums ir jādara, lai vērstos pret manipulāciju un dezinformāciju, ir tīpaši jau priekšvēlēšana cīņās ir e, lieta, ko e, nevar sākt tikai vēlēšanu priekšvakarā, jo tam ir jābūt ilgtermiņa darbam, jo arī sabiedrības manipulācija notiek jau labu laiku pirms tam. Gan sociālajos mēdījos, gan so e, tehnoloģiskajās pat platformās tas notiek, un mums uz to ir jāsagatavojas secīgi, izmantojot EADD un tam līdzīgi. Mums ir jāizmanto arī tehnoloģiju platformas, ne tikai spontāni sadarbojoties, bet uh, secīgi uh, sistēmiski ar Eiropas un nacionālajām iestādēm. Cilvēki tam ir arī jāsagatavo, un tas ir pats svarīgākais. Tas ir pats galvenais. Mums ir runa par izglītotiem cilvēkiem. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka man bija minūte 30 runas laiks. Paldies! Tātad e, pilsoņu informētība un politiķu informētība, jo viņi to procesu turpina. Eh, arī opozīcijas eh, vadošie pārstāvji, tāpat arī žurnālistu eh, informētība no visiem preses izdevumiem. Tie ir visi ļoti nozīmīgi aspekti attiecībā, jo visi spēlētāji ir nozīmīgi, lai atklātu viltus ziņas un novērstu uh, cenzūru, jo to mēs, protams, arī negribam. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, Kalendas kungs lūdzu. Paldies! Liberālā demokrātija tiek apdraudēta, un tas arī nākamajos desmit gados būs tieši tāpat, pat labam to uh, apdraud tādas uh, eh, partijas kā Lega uh, piecu uh, zvaigžņu kustība un tā tālāk. Un, uh, ar tu, uz to var reaģēt tikai ar demokrātiju un vēlēšanām. E, runājot par ārvalstu aktivitātēm, e, te ir, nepiecieš, te, te ir runa par sadarbību starp ārvalstu spēkiem un uh, vietējām partijām. Tieši tāpēc arī ir vajadzīga īpašā komiteja, lai noskaitītu, cik tālu ir bijušas reāli saiknes starp šīm te partijām, kas vērsušās pret valsts interesēm un tās pārdevušas uz ārzemēm, ko ko mēs nevaram akceptēt, un Eiropai ir jāspēj aizstāvēties. Demokrātija ir ar respektu atklāta, bet tā nav vāja, tā ir spēka, var dot atbildi. Noslēgumā gribu norādīt uz to, ka otras puses pārmetumi e, šajā tā zālē, ko mēs dzirdējam, nepārprotami runā e, valodā, uz ko varētu atbildēt ar latīņu citātiem. Un tagad lūdzu Grošeikungs, lūdzu. Komisāra kungs, ja mēs runājam par valstisko un nevalstisko organizāciju iejaukšanos un uh, demokrātiskiem procesiem Eiropas uh, Savienībā, uh, Te ir tādas dimensijas, kas eh, mūsu eh, demokrātijā ielaužas. Eh, tās ir koordinētas aktivitātes, uz ko mums ir jārēģē izlēmīgāk. Te ir runa par dažādiem faktoriem, jaunām tehnoloģijām mūsu dzimteni, bet, protams, arī informācijas nepieciešamību un atvērtu demokrātisku sabiedrību. Tiek izmantota virkne e, tehniku un e, metožu, ar kuriem tiek izkropļota patiesība un, piemēram, viltus ziņas tiek piegādātas, ar kurām demokrātiskās vēlēšanas e, tiek viltotas, vai arī mūsu sabiedriskās diskusijas tiek vadītas un apšaubītas pamatvērtības. Mums ir jā jāpārdomā, kādā veidā atbildēt, izmantojot demokrātiskās vērtības un standartus, it īpaši vēršoties pret apdraudējumu, nodrošinot uh, visas puses ar uzticamu informāciju. Paldies! Nākamais runātājs - Roberts Zīle. Lūdzu! cienījamā prezidentūra, komisāra kungs, eh, īstenībā apdraudējums, par ko mēs runājam, daudz dziļāks nekā tikai dezinformācija un mums patīk vai nepatīk jāatcerās ka eiropas savienība kā tāda nav globālais līderis ne datu vākšanā ne mākslīgā intelekta attīstībā ne arī izpratnē kā cīnīties ar dezinformāciju un citām metodēm kas grauj demokrātijas pamatus. ko mums darīt no visas šīs situācijas? es redzu ka mums būtu jākoncentrē resursi kas mums ir un jālabo, jāuzlabo sadarbība. jautājums vai mēs to darām? mēs šeit dzirdējām par uh, aicinājumu veidot jaunu eiropas demokrātijas aģentūru bet mēs aizmirstam un šeit nekur neizskanēja ka mums šeit pat eiropas galvaspilsētās ir nato strateģiskās komunikācijas ekscelences centrs rīgā mums ir kiberdrošības nato ekscelences centrs tallinā kas ir ar mūsu pašu ekspertiem vairums šo valstu pārstāvju eksperti tur strādā un viņu iestrādes ir daudz daudz dziļākas. paskatāmies uz to un izmantojam šo resursu. kaut vai publiskā informācijā par apdraudējumu vēlēšanās ir somijas zviedrijas latvijas igaunijas pieredze un tas ir jāizmanto šajās lapās. paldies! Benjumēs kundze, paldies, priekšsādātāja kungs, paldies padomas un komisijas pārstāvjiem. Nu, patiešām viltus ziņas kaitē liberālajām demokrātijām un ir viens no lielākajiem izaicinājumiem mums kā sabiedrībai. Šāda veida ziņas, viltus ziņas rada sāpjukumu. Uh, pilsoņiem un rada neusticību institūcijām, um, maldina pilsoņus un vēl jo svarīgāk rada politisko nestabilitāti. Un ir e, skaidrs, ka viltus ziņas ir atvērto sabiedrību e, instruments. Tie ir autoritārie režīmi, kas e, vada sabiedrisko domu, vai arī populisti, kas cenšas ievirzīt sabiedriskās debatas noteiktā gultnē, lai sasniegtu savu savus mērķus. Mēs redzējām Brexit piemēru, tāpat arī nesen redzējām Spānijā piedzīvoto, kad bija šķelšanās mēģinājums. Un eh, lai nu kā mm, katālāņu mm, šķelšanās eh, mēģinājums parādīja arī, kā notiek propaganda un eh, viltus ziņu izplatīšana, mēģinot parādīt Spāniju negatīvā gaismā, kas nemaz neatbilst realitātēm. Un eh, šo situāciju nevar ne ar cenzūru, ne ierobežojot runas brīvību atrisināt. Tagad vēl jo vairāk uh, nepieciešami komunikāciju saziņas mēdī, kas garantē informācijas kvalitāti. Tāpat ir jāizglīto pilsoņi ar kritisku domāšanu, mm, ir eh, jāveido arī jauniešiem prasmes. Un nu, tas ir tāds ilgtermiņa akcents, ambiciozs pieeja, bet eh, tas ir veids, kā mums stingri vērsties pret viltu ziņu fenomenu. Uh, Lielas paldies, Mikser kungs! Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, ka ir svarīgi, lai mums būtu šīs debatas, bet tajā pašā laikā ar to nebūs pietiekami ņemot vērā problēmas apmērus. Tāpēc es atbalstu ideju par īpašas komitejas izveidi. Šajā sakarā Krievija cenšas eh, tagad mm, iesaistīties dažādās ietekmes aktivitātēs, ko var arī dokumentēt. Dažas tiek piesauktas šeit Kremļa un arī citi neliberāļi režīmi mm, eh, testē mūsu uh, Mm, eh, Eiropas eh, pamatvērtības, tāpēc nav pārsteidzoši, ka viņi finansiāli vai kā citādi atbalsta politiskos spēkus mūsu valstīs, kuriem netīk liberālās vērtības. Un vēl jo svarīgāk viņi cenšas arī apdraudēt Eiropas pilsoņu uzticību mūsu demokrātiski vēlētajās institūcijās un diskreditēt uh, liberālo demokrātiju kā tādu. Tas ir eksistenciāls mm, drauds Eiropas Savienībai, un tā pret to arī jāattiecas. Īpašās komitejas izveida būtu solis pareizā virzienā. Paldies! Okay. Yep. Paldies! Un tagad Polčaka kungs vārds Staņislavs Polčaks. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eh, pat eh, tie, eh, kas ir mēģinājuši balsot pret šīm debatēm. Es gribētu koncentrēties uz Krievijas propagandas tēmu, jo Kremļa loma ir bijusi ļoti būtiska izplatot dezinformāciju. Tā kļūst arvien intensīvāka arī šobrīd. Mums ir eh, sava pieredze ar Krievijas propagandu Čehijas republikā, eh, kad ir 1968. gadā Krievijas eh, invā, iebrukums, kas bija prezentēta kā draudzīga palīdzība. Tagad mēs runājam par ģenerāļu Koņevas kultūru. Krievijas dezinformācija, eh, pret to ir jāvēršas, eh, viņi uzlabo savu sniegumu, arī mums ir jākļūst labākiem un pret to vēršoties un spērt tādus soļus, kā e, tiešsaistes e, e, platformu ziņojumiem un tam līdzīgi, kā arī izveidot sistēmu, kas atvieglotu informācijas apmaiņu par dezinformācijas kampaņām un uzlabotu arī koordināciju. Lai kā arī būtu, tas viss būs atkarīgs no tā, vai mēs pasākumus pratīsim īstenot dzīvē. Es sagaidu ļoti daudz no Juravas kundzes kundzes, eh, kur eh, uzņemsies eh, dezinformācijas un viltus ziņas tematiku. Paldies, Palčeka kungs. Vai jūs akceptētu zilo karti? Nē, atbilde. Atvainojiet. Nākamais runātājs Pikulas kungs, Tonino. Ja runājot par eh, digitalizāciju un dezinformāciju, eh, tā visvairāk izpaužas eh, platformās. Un, ir tā, ka netiek aizsargāta privātā informācija, un skandāls, kas bija ar Kembridžas analītiķiem, liecina par to, ka šo te e, informāciju var izmantot, lai sašūpotu e, politiskās kampaņas. E, pagājušā gada novembrī jau mēs runājām par to, ka dezinformācija un manipulācija var ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Arī Eiropas vēlēšanas liecināja, ka eh, aktivitātes no trešo valstu puses bija ar centieniem samazināt eh, ticamību gan platformās, gan sociālajos mēdījos. Es esmu par šīs speciālās komitejas dibināšanu un eh, tai vajadzētu pievērsties mm, ar ietekmes uz vēlēšanām jautājumos. Tagad eh, mums ir eh, runātāju saraksts eh, izsmelts, bet mums ir ārkārtīgi daudz pieteikumu brīvajam mikrofonam. Ņemot vērā to, ka laika mums ir maz, tad visus es nevaru paņemt. Es no tiem, kuri ir pieteikušies, paņemšu piecus un uzaicināšu, nu, uzaicināšu vispirms eh, Moniku Gonzālesas kundzi. Gracias. Mikrofonu. Gracias. Paldies priekšsādātājiem. Mums ir eh, jābūt tādai Eiropai, kas aizsargā cilvēkus. Tas savukārt nozīmētu mm, to, ka mm, vajadzētu uh, aizsargāt arī pašas institūcijas, un informācija reizēm ir polarizēta, balstīta uz noteiktām sajūtām, arī kolektīvo piedarību attiecībā uz migrantiem vai cilvēkiem ar atšķirīgu reliģisko piedarību, LGBT un tā tālāk tiek izplatīta naida runa, kas diemžēl arī Spānijā nonākusi. Uh, Pēdējās vēlēšanās mēs redzam, kā šī naida runa ir nonākusi, novedusi pie politiskās eh, rezultāta un ka būs punkts kristiešu identitātei un tā tālāk tiek meklēti grēkāži. Bet eh, mums ir jāaizstāv šie cilvēki un nedrīkst viņus uzskatīt par naidniekiem. Tāpēc mums ir nepieciešams, lai parlaments izveidotu spēcīgu rezolūciju, kur tiktu aizsargāti cilvēki un noteiktas grupas. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidota īpaša komiteja, eh, kas arī kas izmeklētu šādus gadījumus un arī palīdzētu nodrošināt labāku koordināciju. Paldies! Eh, ja seuraava puhuja on... Paldies, Gonzales skundze! Petra Saucarecijus. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi, komisāri kungs. Šobrīd es aicinātu jūs iztēloties tādu Eiropas Savienību, kas tagad nosaka dzīves kvalitātes un demokrātijas standārtus, nonākt šādā situācijā, kur ir mazāk neatkarīgi mēdī, mūsu cilvēki, kas dzīvo postpatiesības sabiedrībā un pakļaujas manipulācijām, nacionālos populistus, galvenokārt finansē no ārpuses. Un tādējādi mēs Eh, dzīvojam atbilstīgi Krievijas, Ķīnas vai citu valstu vēlmēm un interesēm. Esmu pārliecināts, ka ir pienācis laiks pārskatīt eh, valstu un ES eh, likumdošanu attiecībā uz ārvalstu finansējumu politiskajām partijām vai individuāliem kandidātiem. Tāpat paredzēt Eh, skrīninga mehānismus ārvalstu investīcijām. Tāpēc es eh, plānoju atbalstīt Eiropas, Eiropiešu dzīvesveidu. Paldies! Austrevičius. Ja sitten haluaisin antaa puhe... Paldies, Austrevičus kungs. Žeroms Rivjē. Paldies, priekšsēdētāji skundze. Es ar eh, lielu uzmanību klausījos komisijas teiktajā. Tā bija ļoti apmierināta ar cīņu pret dezinformāciju. Tomēr reālā situācija atšķirās. Ir eh, valstis, kur ir noteikti situācija, bet kā tad ir ar jūsu pašu iejaukšanos? Briti ir eh, izvēlējušies pamest Eiropas Savienību. Un eh, Mm, ir arī viltus ziņas, lai bloķētu šo vēlmi. Itālijā arī uh, cilvēki vēlētos atgriezties pie vēlēšanām, bet eh, Eiropas Savienība atbalsta pretdabisku uh, savienību Itālijā. Mm, notiek iejaukšanās Eiropas Savienības valstīs tēmās, kas nav tās kompetencēs, tādējādi pārkāpjot mūsu līgumus. Uh, Šodien mm, mums asamblējā tiek milzu idejas virzītas uz priekšu, bet mēs neskatāmies, kas notiek pašu mājām. Paldies! Klēra Delija. Real... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tiešām ironiski runāt par iejaukšanos vēlēšanām. Uh, Mm, un demokrātiskajām problēmām parlamentā, kad mēs zinām, kāds demokrā, mm, demokrātijas deficīts pastāv. Bet šāda iejaukšanās notiek ASV. Mm, tā notiek ne tikai Dienvidā, Amerikā vai tuvējos austrumos, bet arī pašā Eiropā. Un vienīgais iemesls, kāpēc mēs runājam par Krievijas iejaukšanās rēgu, ir, lai mēs varētu uh, vainot kādu, mm, kāpēc pašreizējās sistēmas partijas ir izgāzušās vēlēšanās, mm, kāpēc neoliberālā politika ir atstā, atstūmusi vairākus mm, pilsoņu grupas, un tāpēc arī Trumps tik ievēlēts Un eh, ir krietni vieglāk runāt par to, ka tā ir sazvērstības mm, teorija. Mm, eh, un ja mēs tiešām esam nobažījušies par iejaukšanos vēlēšanās, tad lūdzu novērsīsim iejaukšanos no lobiju puses, no miljārdu finansētiem medijiem eh, un uzņēmumiem. Un mm, nevis, ka Facebook visu nosaka. Paldies! Edustaja Daily ja sitten haluaisin. Paldies, Daily kundze. Majuka Rude. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsādātājs. Vēlētos pateikties komisā, komisijai un Somijas prezidentūrai un paust cerību, ka izdosies vest pārunas un pieņemt spēcīgu rezolūciju par tik svarīgu tematu. Ārējā iejaukšanās vēlēšanās uh, Mm, eh, pārkāpj vienu no svētākajiem eh, principiem, kas ir eh, hartā iekļauti, un vēlētos izcelt to, cik svarīgi ir cīnīties pret uzbrukumiem tehniskajai infrastruktūrai, kas ir būtiska demokrātiskajiem procesiem, proti centieniem nozakta demokrātiju. Lai vērstos pret šiem uzbrukumiem, mums nepieciešama spēcīga valstu pasākumi, bet tāpat arī ES un starptautiska sadarbība. Te Eiropas Savienībai būtu jābūt līderei, eh, spēcīgai, apņēmības pilnai. Mums ir jābūt pilnīgi skaidriem, ka ārējā iejaukšanās nav pieņemama un ka atbilstīgi pasākumi tiks pieņemti tiem, kas pārkāp šīs robežas. Paldies! Kiitokset edustaja Kaljurand ja teidän etunimenne. Paldies! Kaljurand kundze. Labi, būsim noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Diemžēl nevarēsim izkla, uzklausīt visus deputātus, jo laika nav daudz. Tagad došu vārdu komisāru kungam Julianam Kingam. Lūdzu. Chair, honorable members. Um priekšsēdētāji, godātie deputāti, liels paldies par šo svarīgo un īstajā laikā nākušo debašu sesiju. Dezinformācijas kampaņas tiek veidotas tā, lai kavētu mūsu pilsoņus pieņemt informētus lēmumus, lai šķeltu mūsu sabiedrības, lai apšaubītu e, vēlēšanu procesu rezultātus. Mūsu demokrātisko uh, institūciju integritāti apdraudētu. Es nedomāju, ka mēs varētu to pieņemt kā jaunu, normālu situāciju. Mums jādara vairāk, lai par to cīnītos. Daļa no problēmas nāk eh, ārpus Eiropas Savienības robežām. Vairāk no jums pieminēja Krievijas vārdu. Izteikšos skaidri. Un institūcijās ir uh, cilvēku grupa darbinieki, kuru uzdevums ir uzraudzīt prokremliskas dezinformācijas kompaņas. Uh, Viņi ziņo, un ar šo informāciju ir iespējams eh, iepazīties publiski, ka nesenajā laikā mm, pro-Kremļa koordinēta dezinformācija valst, mūsu valstīs ir dubultojusies salīdzinājumā ar situāciju pirms gada. Problēma ir reāla, mums nevajadzētu to aizmirst, mm, bet mm, arī eh, citi ir iemācījušies Krievijas metodes. Uh, Mums ir jāveido mūsu pretpasākumi, mūsu izturība, lai cīnītos pret dezinformāciju neatkarīgi no kurienes, lai tā nāktu. Tamdēļ arī esam izveidojuši eh, ko no komisijas puses eh, sadarbībā ar mm, dalību valstīm virkni pasākumu bet mēs eh, neguļam uz lauriem, jo ir nepieciešams vairāk cīnīties ar tiešsaistes dezinformāciju, um, pastiprināt um, mūsu vēlēšanu drošību, un mēs arī pārskatām um, dezinformācijas kodeksu, lai parūpētos par to, ka varam vairāk darīt mūsu demokrātisko sabiedrību uh, integritātes nodrošināšanai. Oktobra beigās būs rezultāti. Vēl atbildēšu jums, ka dezinformācijas uh, prakses kodeks, kur uh, Mēs piesaistām arī um, sociālo mediju platformu. Tur nav nekāda sakara ar cenzūru, tur nav it nekāda eh, sakara ar patiesības ministrijas ideju vai to, ka m, mm, tiktu um, novērtētas kāds politiskais viedoklis. Bet drīzāk uh, runa ir par politisko debašu izgaismošanu, caurdzamību. Uh, lai jūs zinātu, mūsu pilsoņi zinātu, iero, iepazīstoties ar informāciju, no kurienes tā nāk, kas par to maksā, vai tas ir cilvēks vai e, mašīna, tehnoloģija, kas to izplata, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Ja mēs vēlamies apgādāt mūsu pilsoņus ar instrumentiem, kas palīdzēs veikt pareizo izvēli. Tāpat arī ziņosim par vēlēšanu uh, pasākumu pakotnes īstenošanas rezultātiem par brīvām vēlēšanām. Strādāsim pie Eiropas demokrātijas rīcības plānu, kas uh, veidos uh, mūsu sistēmu izturību un mm, tāpat arī nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, lai nodrošinātu cauradzamību maksas politiskajām reklāmām un lai būtu skaidrāki noteikumi attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu. Tajā pašā laikā turpināsim strādāt ar faktu pārbaudītājiem. Uh, pētniekiem, pilsonisko sabiedrību un citiem, lai kopīgi mēs varētu eh, progresēt un eh, parūpēties par um, plaukstošu, demokrātisku mūsu pilsoņu nākotni. Paldies! Paldies komisārs, mm, komisāram Kingam! Un tagad ministre Tupurainena, kas pārstāv padomi. Godātie deputāti, paldies par iespēju piedalīties šajās debatēs. Šis jautājums ir ļoti aktuāls un viena no mūsu prioritātēm. Liels paldies, ka piedalījāties tik aktīvi. Mūsu savienības noturība balstās mūsu vienotībā. Jo vienotāki mēs esam, jo labāk varam pretoties uh, šīs nepatiesās informācijas izplatīšanai. Mums, eh, nedr mēs nedrīkstam taupīt pūliņus, lai pasargātu brīvas vēlēšanas un demokrātiju mūsu valstīs. Jārespektē, protams, arī pamata tiesības, pulcēšanās, mēdīju un runas brīvību. Uh, Mēs turpināsim darboties horizontālā līmenī, sektoros, pārobežu sadarbībā, mācīsimies viens no otra, apmainīsimies ar informāciju un labo praksi. Progress ir vērojams, kaut gan, kā sacīja komisāra Jurova un komisārs Kings un daudzi no jums, mēs nedrīkstam zaudēt modrību Eh, hibrīdu uzbrukumi, hibrīdu draudi eh, iet plašumā, un mēs eh, vērtēsim komisijas piedāvātās iniciatīvas. Vispārējā nu, tāda ir nepieciešams, lai cilvēki apzinātos, ka šādi draudi pastāv un uh, lai sabiedrība saņemtu korektu uh, informāciju, lai nepatiesai informācijai vispār neatliktu vietas. Liels paldies par šīm interesantajām debatēm. Liels paldies, ministras kundze. Šīs debates līdz ar to ir beigušās. Rezolūciju balsojums būs nākamajā um, Eiropas parlamenta sesijā. Un tagad būs īss pārtraukums, un tad pāriesim pie nākamā debatēm. Tagad dažas minūtes pārtraukums. Labi. Nu,